Okay. Okay, no. okay. Good afternoon. It's time to wait. Labdien! Ir pienācis laiks strādāt, bet pirms eh, mēs atsākam eh, balso, pirms mēs sākam balsot, eh, es vēlētos dot pirmajai vārdu Tojas kundzei. Mrs. Toja. Tojas kundze vārds jums atsauc uz reglamentu. Tojas kundze vēl nav ieradusies. Kardīni kundze.